Labdien! Nākamais jautājums, nākamais jautājums darba kārtībā mums ir jautājumu uzdošana padomēji. Mūsu praksa ir bijusi tāda, ka tie deputāti, kas piedalās šajā jautājuma laikā, viņi tiek aicināti nākt šeit uz parlamenta Uh, priekšpusi. Jums nav obligāti jāsēž jums atvēlētajās vietās, jūs varat nākt uz priekšpusi, un tad šī viedokļa apmaiņa ir tāda dzīvīgāka. Gribu vēl atgādināt, ka tad, kad jūs uzdodat papildus jautājumus, jums ir 30 sekundes tikai šī jautājuma, papildus jautājumu uzdošanai. Pirmais jautājums ir par dzīvnieku labturības jautājumu, un es dodu vārdu Malstroms kundzei lūdzu uh, sniedziet atbildus pirmo jautājumu un prieks redzēt jūs mūsu vidū. Tak. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir gods atbildēt uz jautājumu, ko ir uzdevusi Marijana Harkinas kundze. Padome pilnībā izpētīja kurā izprot bažas par dzīvnieku labturību, un komisija regulāri nāk lajā ar priekšlikumiem, un tādējādi mēs esam panākuši būtisku uzlabojumu dzīvnieku labturībā kopienas likumdošanos. Zviedrijas prezidentūra turpinās debatas par dzīvnieku labturību un dzīvnieku labu turēšanu, un tas ir viens no mūsu prioritējumiem jautājumiem lauk, lauksaimniecības jomā. Par dzīvnieku labturību mēs organizēsim konferenci Upselā 8. un 9. oktobrī. Konference galvenokārt runās par Eiropas finansētā projekta rezultātu izskatīšanu dzīvnieku labturībā. Šajā projektā kopš 2004. gada jau zinātniski izstrādāta sistēmas ietvaros ir runāts par dzīvnieku labturību lauksaimniecībā. Mēs uzskatām, ka vajadzētu pēc iespējas labāk saslēgt kopā patērētāju, lauksaimnieku un citus ieinteresētos. Pār par 40 zinātnisko pētniecības centru gan no Eiropas Savienības, gan abām Amerikām piedalījās šajā projektā. Konferencē mēs runāsim par dzīvnieku labturību ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī globālā līmenī. Un eh, iesaistīsim tādas starptautiskās organizācijas kā Pasaules veselības organizācija, apvienotās nācijas, eh, dažādi pārstāvi no Namībijas un no Amerikas Savienotajām valstīm. Konferences rezultāti iespējams visvairāk attieksies uz padomes atbildēm, uz komisijas priekšlikumu marķēt, izveidot īpašu etiķetu dzīvnieku labturībai. Uh, Es zinu, ka parlaments e, saprot, ka komisija nāk lajā ar likuma priekšlikumiem, un Zviedrijas prezidentūra šobrīd izskata komisijas jauno priekšlikumu jaunai direktīvai par dzīvnieku labturību, kas tiek izmantot zinātniskās pētniecības mērķiem. Mēs uzskatām, ka dzīvnieku labturība ir ļoti svarīgs jautājums, un Zviedrijas prezidentūras laikā mēs par to daudz diskutēsim. Paldies! Paldies, saka prieksēdz kundze. Harkins kundze, vai jūs vēlaties uzdot papildus jautājumu? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sveicināti, Malmstrēms kundze. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka jūs eh, Zviedrijas prezidentūras laikā turpināsiet šīs diskusijas un uh, Upsala organizēsiet konferenci. Protams, ka uh, šī likumdošana darbojas tikai divus gadus, un, protams, mēs īrijā mēs esam to izmantojuši, mēs esam uzlabojuši transportēšanas sistēmu, un viss tā rezultāts mūsu pārvadātāji ir visu iz, izpildījuši un tomēr konkurence no tā cieš. Vai jūs uzskatiet, ka ir adekvāti, eh, adekvāti izmantot, izmainīt likumdošanu, kas šobrīd ir darbojušies, darbojusies divus gadus? Un otrs jautājums, kuri ir tie zinātniskie dati, kuri pamato šīs likumdošanas nepieciešamību? Malmstrēms kundze, jūs atbildēsiet? Uh, Jā, saka Malmstrēns kundze, kā jūs teicāt, ir ārkārtīgi būtiski sīki izvērtēt to, kas ir bijis izdarīts un kāda ir zinātnisko pētījumu rezultāti. Patreizajā momentā mēs turpinām zinātnisko datu apkopošanu un konferencē Upsalā mēs jautāsim gan lauksaimniecības ekspertiem, gan arī zinātniekiem par to, kā tālāk uzlabot labturību. Un tad, kā jau es teicu, mēs izmantosim zinātnieku teikto, lai izvērtētu komisijas priekšlikumu. Tas ir vienīgais, kā var jums atbildēt patreizajā situācijā, bet, eh, protams, mēs iesaistīsim Eiropas parlamentu diskusijās. Un tomēr uzskatu, ka diskusijā mums ir nepieciešama pēc iespējas vairākas informācijas aplo, aproms. Jāsaka, priekšsēdus kundze, ir divi papildus jautājumi - Magines kundze un Kalams kundze. Gines kundze. Paldies! Paldies par šo atbildi. Jautājums. Es ceru, ka zinātne dominēs pār emocijām, runājot par transportu. Es domāju, ka jārunā arī par zirgu transportu, kas šis jautājums nav nopietni pētīts, un es uzskatu, ka dzīvnieku labturības jautājumiem vajadzētu pieaugt, jo pastāv taču krīze, un zemnieki cenšas uzturēt labturības standartus situācijā, kad cenas krīt un izdevumi dažreiz aug. Paldies! Paldies, Perikungs! Paldies! Šis ir ļoti svarīgs jautājums arī īrijā. Uh, un tas tiek izmantots arī Lisabonas līguma referendums skaitā, jo ir dažādi karteļi, kas nodarbojās ar šo dzīdītāju o, ekspertu, un tieši tāpēc pirms Lisabonas līguma referendum tas te var tikt izmantots. Paldies! Es saprotu šī parlamenta locekļu rūpes. Es nevaru at jums apsolīt, ka pirms referenduma mēs varēsim atrisināt šos jautājumus, jo šis jautājums ir faktiski bijis novilcināts komisijā jau ilgāku laiku, un cik vien ātri būs iespējams, mēs to risināsim, taču neko jums apsolīt nevaru. Un mēs ceram, ka ieskatīsimies šajā jautājumā nopietni, bez tādas dramatiskas pieskaņas, galvenokārt no zinātnes viedokļa. Paldies! Paldies! Nākošais jautājums. Morais Un šo jautājumu pārņems Hetkungs. Runa ir par bērnu tirdzniecību Eiropas Savienībā. Ministra vārds jums. Paldies, prieksēdas kundze. Zviedrijas prezidentūra pilnībā izprot Eiropas parlamenta bažas par to, ka bērni nedrīkst tikt izmantot seksuāliem mērķiem vai bērnu tirsniecību Eiropas Savienībā. Patiesībā starptautiskajām kriminālajām organizācijām bērnu tirzniecība ir ļoti labs biznes, un tā ir problēma ne tikai Eiropas Savienībā, bet galvenokārt visā pasaulē. Bērnu tiesības vienmēr ir bijušas eh, Eiropas Savienības līmeņa cīņas mērķis, un mums ir jāiestājās par bērnu pamatiesībām. Eiropas Savienībai ir jāpastiprina profilaks pasākumi un jācīnās pret organizēto noziedzību, kā arī jāiestājās par upuriem un jāaizsargātiem. Pilnīgi skaidri ir pateikts, ko Eiropas Savienība vēlas darīt tirzniecības samazināšanā un ir pieņemta vesela virkne likumdošanas aktu, kas ir saistoši. Jau 97. gadā tika pieņemts likumdošanas akts par bērnu tirzniecību, un 2002. gadā tika pieņemts līgum, likums par bērnu tirzniecības aizliegumu. Pirms pāris gadiem mēs izveidojām likumu, kas iestājās par tirzniecības upuru aizsardzību. Visa šo priekšlikumu pamatā ir tas, ka mēs iestājamies par bērnu aizsardzību un par kriminālu procedūras piemērošanu tiem, kas ir īstenojušos, kas ir īstenojušos noziegumus. Uh, Es uzskatu, ka mums ir galvenokārt jādomā par bērniem un viņu vajadzībām. Mums ir jāiestājās pret seksuālu bērnu izmantošanu, pret bērnu pornogrāfiju, kā arī 2004. E, gadā pieņemtais ietver līgums jau to atrunā. Nolūks ir izveidot e, efektīvāku cīņu pret e, šādiem noziegumiem un mēģināt samazināt noziegumu sekas. Pamata likums balstās uz uh, apvienoto nāciju Palermo protokolu un Eiropas konvenciju par pamattiesībām, kā arī Eiropas komisijas likumiem pret bērnu tirzniecību. Prezidentūra Briselē 19. un 20. oktobrī organizēs konferenci par uh, cilvēku tirzniecības samazināšanu Eiropas Savienībā, un tad mēs par šiem jautājumiem runāsim sīkāk. Zviedrijas prezidentūras nolūks ir samazināt seksuālu bērnu izmantošanu, un tā ir viena no mūsu prioritātēm tā saucamajā Stokholmas programmā, ko mēs paredzam pieņemt galotņu tikšanās reizē decembrī. Paldies, uh, Hedis kundzei vārds. Paldies, priekšsēdus kundze, saka Hedas kundze. Es zinu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un Zviedrijā mēs tieši tāpat kā Eiropas Savienības līmenī pēdējos gados par šiem jautājumiem runājam ārkārtīgi daudz. Es uzskatu, ka šī konference, kā jūs pieminējāt, kur ir paredzēta 19. un 20. oktobrī, Eiropas parlamentārieši nav uzaicināti, un pie tam mēs atrodamies Strasbūrā. Tātad mēs nevaram piedalīties tik ārkārtīgi svarīgā konferencē Briselē. Es zinu, ka Zviedrijas prezidentūra ir pateikusi, ka bērnu eksploatācija turisma situācijās un pārvietošanās situācijās vēl nav izskatīta. Un es zinu, ka 20. novembrī starp eh, valdību darba grupa tieši runās par šiem jautājumiem. Jūs nerunājāt par to, ka eh, prezidentūrai šī bērnu eksploatācija turisma ziņā ir prioritāte. Kāpēc? Jā, priekšsēdētājs kundze saka Malmstrēns kundze, es pasakos Annai Hedas kundzei, es zinu, ka jūs esat ārkārtīgi iesaistīti un iestājaties par šiem jautājumiem. Uh, tiešām tas ir nožēlojami, ka mūsu organizētā konference Briselē ir vienlaicīgi ar plenāru sēdi Strasbūrā. Pie tam, bet mēs konferenci organizējam tieši 20. tāpēc, ka tā ir Eiropas pret trafikinga diena. Nākamais, kāpēc mēs nerunājam par bērnu eksploatāciju turismā? Iespējams, ka mēs pie šā jautājuma vēl varētu atgriezties, un tad es jums noteikti to darīšu zinām personīgi. Paldies! Uh, Linas kundze vēlas uzdot vēl papildus jautājumu. Paldies par jau sniegto atbildi. Jā, uh, tas ir skumji, ka šī konferences notiks tanī laikā, kad mēs esam Strasbūrā. Bet vai jūs varētu nodrošināt to, lai šīs konferences darba kārtībā būtu arī uh, Eiropas eh, padomas konvenciju pret cilvēku tirdzniecību, lai tā tiktu uzsvērta, jo ir dalībvalsts, kas vēl nav šo konvenciju parakstījušas, un ir dalībvalsts eh, eh, kā Zviedrija, kas, to nav, kas to nav ratificējuši. Tātad ir svarīgi, lai šis jautājums būtu šīs konferences tiešām degpunktā. Ir jācīnas pret šo bērnu un cilvēku tirdzniecības jautājumu. Paldies, vārds ministrs kundzei. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, tik tiešām, eh, Linas kundze, es eh, nodošu šo informāciju šīs konferences organizatoriem. Paldies! Tagad mēs pārējām pie nākošā jautājuma, ko ir iesniegusi Maginesas kundze. Tēma ir vēstījums ANO pārtiks un lauksainiecības organizācijas augstākā līmeņa sanāksmē. Jums vārds. Paldies! Jā, mēs šeit izskatām ārkārtīgi daudz un dažādas jautājumus konference, ANO pārtiks un lauksaimniecības organizācijas konference eh, sāksies 18. novembrī, un viens no galvenajiem jautājumiem konferences darba kārtībā būs eh, visi procesi šajā pārtiks un lauksaimniecības organizācijā. 2008. gadā visi FAO dalību valstis pieņēma kopīgu rīcības plānu, kas nodrošinās pārtikas drošību. Mēs runāsim par FAO nākotnes darbību, un tai ir jābalstās uz tādu pārvaldes sistēmu, kas veicinātu efektivitātes palielināšanos un izmantot pieejamos resursus pēc iespējas veiksmīgāk. Mēs uzskatām, ka FAO darbībā būtu jāiekļauj arī cilvēku resursu jautājums un biroju decentralizācija. Konferencē mēs runāsim arī par FAO statūtu izmantošanu, par drošiem pārtiks produktiem visiem iedzīvotājiem. Katrā ziņā konference būs nozīmīgas, nozīmīgs solis, jo tā ir saistīta arī ar visas pasaules pabarošanas jautājumu un lauksaimniecības jautājumu. ANO organizēs vispasaules konferenci 16. līdz 18. novembrim, un tur pārstāvēs Eiropas Savienību prezidentūru, un mēs nāksim klajā ar paziņojumu par to, ka drošiem pārtiks produktiem ir jātiek, jābūt pieejamiem visiem iedzīvotājiem. 2008. gada 11. novembra paziņo, paziņojumā padome nolēma, ka visai pasaulē ir un civilajai sabiedrībai ir jāiestājās par drošiem pārtiks produktiem. Uh, Eiropas Savienība iestājas par globālu partnerību tūkstošgadas mērķu izpildē, un to mēs pieņēmām 2008. gada jūnijā. Mēs uzskatām, ka eh, FAO patreizējā formā ir jāstrādā konstruktīvi ar visām organizācijas dalību valstīm, un par to mēs runāsim konferencē. Mēs prezidentūru uzskatām, ka galotņu tikšanās reizē vajadzētu pieņemt politiskus mērķus, kas nodrošinātu drošas pārtikas produktus visiem, kas eh, nodrošinātu ANO vadošo lomu pasaules pabarošanā. Prezidentūra uzskata, ka konferencē ir jāizstrādā tāda sistēma, kas varētu cīnīties pret patreizējo pārtiks produktu trūkumu pasaulē, un tad mēs varēsim izpildīt vienu no tūkstošgadus mērķiem - novērst milzīgo nabadzību. Es uzskatu, ka ir jāiesaista ļoti plaša pasaules sabiedrība, un arī par to runāsim konferencē. Prezidentūra uzskata, ka eh, šī konference tai būtu jāpieņem jauna politiska sistēma pasaules pārtiks resursu sadalīšanā, un FAO tur būtu jāspēlē viena no galvenajām lomām. Mēs uzskatām, ka šajā galotņa tikšanās reizē būtu jāizveido efektīva sistēma, kas spētu cīnīties pret um, pasaules pārtiks produktu trūkumu. Paldies! Magines. Paldies, Magines skundzei vārds! Paldies par šo atbildu un visām detaļām. Es tikai gribēju uzdot jautājumu, kāda ir Zviedrijas prezidentūras attieksme attiecībā uz kopīgo lauksemcības politiku, lai veicinātu šo globālo nodrošinātību ar pārtiku, kāda loma varētu būt KLP šajā procesā, vai būtu nepieciešama kopīga politika Eiropas Savienībā, ņemot vērā šo globālo pārtiks trūkumu well, we, we haven't... Paldies, mēs padomē to vēl neesam pārnājuši saistībā ar šo konkrēto konferenci, bet uh, kopīgā lauksaimniecības politika noteikti var spēlēt savu lomu un dot ieguldījumu. Un arī tad, kad mēs nākotnē par to runāsim, es domāju, noteikti kopējā lauksaimniecības politika varēs dot savu ieguldījumu, lai uh, risinātu šo situāciju Un es domāju, ka mēs to varam izmantot, lai uh, mazinātu, lai mīkstinātu šo pasreizējo ļoti smago pārtiks krīzi. Šobrīd situācija šķiet nedaudz labāka, mēs saņemam pozitīvākus ziņojumus no praktiski visiem tirgiem. Tas tik tiešām ir ļoti labs jaunums. Es gribētu noteikti, eh, lai mēs dodam nedaudz laika paši sev pārdomāt, kā mēs šo politiku varam izmantot eh, tālāk nākotnē, varbūt nedaudz pārskatītā vai savādākā veidā, lai palīdzētu nabadzīgajām valstīm un izvairītos no līdzīga pārtiks trūkuma. Paldies, eh, Harkins kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs te runājam par pārtiks nodrošinājumu visā pasaulē. Bet runājāt par eh, pārtiks nodrošinātību Eiropas Savienībā. Tā, manuprāt, ir atkarīga no pārtiks ražošanas Eiropas Savienībā. Un uh, Alde eh, grupa tikās ar. Uh, lauksaimniecības komisāri, un mēs runājām par kopējo lauksaimniecības po politiku īpaši pēc 2013. gada. Un jāsaka, ka tam visam būs ļoti liela nopietna ietekme uz pārtiks ražošanu Eiropas Savienībā. Uh, šis process ir ārkārtīgi svarīgs tiem, kas ir iesaistīti lauksaimniecības uh, biznesā. Jūs, principā, jau it kā devāt atbildi, bet ja jums ir vēl kādas tālākas idejas vai domas Zviedrijas prezidentūras ietvarā, tad es tās ļoti pozitīvi vērtētu. Much, uh, uh ma Paldies, priekšsādātājs kundze. Šis ir ārkārtīgi sarežģīts un tāds visaptvarošs jautājums. Un tas ir saistīts ar konferenci, bet, protams, ka šis jautājums ir plašāks. Mums nav nolūks uzsākt šīs diskusijas. Mēs esam gaidījuši uh, kādu paziņojumu no komisijas attiecībā uz budžetu, kā jau padomu lēma 2004. gadā, ka mēs pārskatīsim ļoti detalizēt visus ieņēmumus un izdevumus, eh, visus budžeta ieņēmumus izdevumus, un arī, protams, kopējo lauksaimniecības politikas ir liela budžeta daļa, bet eh, šis darbs ir novilcināts, ir tāds baumas, ka šis darbs notiks kaut kad gada beigās, ja tā būs, tad mēs noteikti Zviedrijas prezidentūras laikā veicināsim tādas sākotnējas diskusijas dalību valstu uh, vidū, bet tas droši vien būs uzdevums Spānijas prezidentūrai konkrētāk ķerties pie šiem jautājumiem, tā ka šobrīd es jums neko detalizētāk pateikt nevaru. Paldies! Pāriem pie nākošā jautājuma, ko sākotnēji uzdeva Kratsas kundze, kuru e, šovakar pārstāv Džanako kundze, un jautājums ir par stabilitātes un attīstības paktu. Ministrs kundzei vārds. Paldies! Jautājumu esam diskutējuši jau šodien. Patreizējās finanšu krīzes apstākļos eh, valsts iestādes jau ir pieņēmušas veselu virkni pasākumu gan politiskā, gan finansiālā līmenī. Šie pasākumi bija nepieciešami un tie ir eh, novērsuši vēl dziļākas krīzes iestāšanos. Pie tam mums ir izdevies stabilizēt ekonomikas lejupslīdi. Uh, Un tomēr finanšu situācijas stabilizācija nenozīmē to, ka lejupslīde ir beigusies. Mums joprojām ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un joprojām jārunā par politiskiem mērķiem ekonomikas atveseļošanā. Un mums ir jānodrošina finanšu noturība gan īslaicīgā, ilglaicīgā, gan vidus izmēra periodā. Es uzskatu, ka 2005. gadā mēs paktu pārskatījām, Grūtos ekonomiskos apstākļos visām valsts organizācijām ir jāveicina ekonomiskas aktivitātes, un tomēr uzņēmumiem ir jāstrādā arī pašiem. Mums ir jānodrošina, lai valsts finanses spētu izpildīt eh, adekvātus plānus un ir jākonsolidē budžets. Un tomēr dažādās dalību valstīs plāni ir atšķirīgi. To mēs jau piedzīvojam. Ir dažādi laika grafiki, ja mēs runājam par finanšu politikas piemērošanos situācijai. To mēs redzēsim daudzos budžeta deficīta eh, pasākumos un mēros, kuri tiks piemēroti pret veselu virkni dalību valstu šā gada beigās. Tāpēc uzskatu, ka diskusijas ekofin ietvaros par dažādām stratēģijām un stratēģiju koordinēšanu starp dalību valstīm, šīs diskusijas būs būtiskas. Mums ir nepieciešams ambiciozi konsolidēt eh, visus šos punktus dalību valstīs, lai mēs nodrošinātu ilgspējīgu finanšu tirgus eksistenci. Paldies. Es gribētu pateikties ministrs kundzei par ļoti skaidru atbildi. Es gribētu, lai jūs sīkāk varbūt uh, pateikt sekojošo. Vai mums ir nepieciešams, uh, ko mums ir nepieciešams darīt budžeta ziņā, vai mums uh, nav jāparedz vēl kādas turpāk, turpmākas kavēšanās? Thank you. Ja, det är en fråga. Ja, Šis ir ārkārtīgi grūts jautājums, uz kur atbildēt ir gandrīz neiespējami. Nākamajā nedēļā G20 eh, sanāksmē mēs runāsim par tā saucamajām izejas stratēģijām. Bet, protams, ka situācija dažādās dalību valstīs stipri atšķiras. Tāpēc eh, būs dažādi laika grafiki un dažādi plāni. Un tomēr ceru, ka mēs pavisam drīz uzsāksim šo procesu. Taču tas lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, kā izskatīsies ekonomiskā un finansiālā situācija. Mēs uzskatām, ka dziļāko punktu mēs jau esam sasnieguši, un tāpēc pēc iespējas ātrāk mums būtu jāsāk runāt par šīm izejas stratēģijām. Ja mēs to nedarīsim, tad viss lielākā riska grupas tās piemeklēs palielinātā bezdarba līmeņa un valstu budžeta samazināšana. Bet šobrīd ir grūti pateikt, ir pārāk runāt par to, kad mēs iziesim no krīzes un ko darīs dalībvalsts. Pārējiem uz nākošo jautājumu no Kelīkunga, runājot par Eiropas Savienības pasākumiem cīņā pret bezdarbu. Paldies, priekšsēdas kundze! Padome pilnībā izprot parlamenta deputāta bažas par to, ka pēdējie Eiropa parlamenta aptauja parādīja, ka uh, Eiropas iedzīvotāji nemaz daudz nezin par tādiem fondiem kā Sociālais fonds un Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds. Tas ir gan demokrātijas, gan leģitimitātes jautājums par to, ka mums ir jāinformē iedzīvotāji par mūsu darīto. Uh, Padomu uzskata, ka Eiropas sociālais fonds un Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir būtiski instrumenti, kurus var efektīvi izmantot bezdarba apkarošanā. Abi šie instrumenti ir ļoti efektīvi finansiāli ieroči, kā mēs varētu nodrošināt ekonomisku efektivitāti un palielināt nodarbinātību. Mēs varam nodrošināt kompetences līmeņu paaugstināšanos un labāk izmantot mūsu mūsu līdzekļus. 2008. gadā Eiropas sociālais fonds uzsāka papildus pasākumus nodarbinātības veicināšanai. Padomi iestājas arī par Eiropas eh, globalizācijas pielāgošanas fonda labāku izmantošanu, un tika pārskatīta sākotnējā, sākotnējais process, kā šo fondu varētu izmantot to bezdarbnieku, Eh, nodarbinātībā, kur ir ilglaicīgi bezdarbnieki. Un, eh, bet to, šo situāciju ietekmē ekonomiskā lejupslīde. Vajadzētu vēlreiz uzsvērt, ka šo fondu izmantošana, tajā skaitā publicitātes veicināšana, ir komisijas un dalību valstu kompetence, nevis prezidentūras kompetence. Runājot par Eiropas sociālo fondu, tā ir dalību valstu kompetence iepazīstināt iedzīvotājs par to, kā var saņemt atbalstu no šī fonda. Mēs runājam par Eiropas atvērtības iniciatīva, kuru komisija izstrādāja 2005. gadā. Šās iniciatīvas galvenais aspekts ir veicināt informācijas sniegšanu par eh, iespējām saņemt tiešu atbalstu no Eiropas Savienības dažādajiem fondiem. Runājot par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu, tad komisijai komisija jau ir devusi visu mandātu par informācijas sniegšanu dalību valstīm. Uh, Globalizācijas pielāgošanas fonds ir e, samērā nesens fonds. Tā, e, tas nav ilgi pastāvējis, un līdz ar to iespējams, ka cilvēki par to nezin. Un daudz arī nav saņēmuši no tā atbalsta. Paldies! Thank you. Paldies, Kalikungs! Paldies par šo īso atbildi. Es saprotu, padomē ir domas par simtprocentīgu sociālā fonda izmantošanu, vai tāda pozīcija tiks saglabāta, vai padomēji ir kādas citas idejas par to, kā balstīt Eiropas ekonomisko atlapšanu. Jā, mēs to esam padomē pārunājuši vairākas reizes un ir vienprātīgs viedoklis, ka kvalitātes dēļ ir jābūt arī nacionālam finansējumam. Taču mēs saprotam, ka situācija ir tāda, kāda tā ir, un problēmas ir nopietnas, tāpēc mēs prasījām komisijai alternatīvu uh, Un komisārs Ameki pirms divām dienām pie šī jautājuma sāka strādāt, un pēc iespējas ātrāk mēs šo jautājumu mēģināsim atrisināt. Paldies! Tekā kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, es ar nožēlu atzīmēju šo faktu, ka eh, padomē nav bijis pietiekams eh, spiediens, lai atbalstītu cīņu pret bezdarbu un lai tas tiktu simtprocentīgi finansēts no Eiropas fondiem. Šobrīd Eiropā ir smaga krīze dažādos metaloģijas uzņēmumos, tāpat arī kūģu būvētavās un uh, Eh, bezdarbs eh, ļoti eh, pastiprinās, palielinās. Ir nepieciešams investēt, lai Eiropas Savienības konkurētspēja uzlabotos. Kādus pasākums jūs paredzat, lai Eiropas sociālais fonds un globalizācijas pielāgošanas fonds būtu vieglāk izmantojami un lai tie sniegtu atbalstu, lai uh, risināt šo situāciju. Uh, Paldies! Kā jau teicu, mēs lūdzām komisijai sagatavot alternatīvo variantu kā sociālais fonds var tikt izmantot šādā situācijā, kurā, kā jūs teicāt, daudz cilvēki Eiropā ir zaudējuši darbu. Un mēs ceram, ka komisija šādu priekšlikumu pēc iespējas ātrāk liks mums priekšā, taču mēs darām arī daudz ko citu kas, protams, ir dalību valstu ziņā, taču ir arī kolektīvā atbildība koordinēt, atvieglot iekšējā tirgus stabilizācijas pakalpojumu direktīva, iekšējo barjeru novākšana, cilvēku stimulācija, nodarboties, mainīt savu nodarbošanos ar izglītības palīdzību. Bezdarbs tiks pārunāts arī speciālā ECOFIN sēdē, kur tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, un cik es zinu, saistībā ar diskusijām ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī padomē runājot par Lisabonas stratēģiju. Sociālais fonds ir tikai viens instruments, ar kuru palīdzību var cīnīties pret bezdarbu. Protams, to arī var labāk izskaidrot un izmantot, taču tas tik un tā ir tikai viens elements starp šiem daudziem instrumentiem, kurus mēs varam izmantot. Paldies! Paldies! Paselta kunga jautājums informāciju par Čečeniju. Arts ministrei. Paldies, priekšsēdus kundze, godātais pasauli kungs. Brīdī, kad eh, prezidentūra saņēma eh, ziņu par Natālijas Iestimīrovas nāvi, mēs tūlīt nācām klajā ar paziņojumu par eh, šīs slepkavības nosodīšanu un izteicām visdziļāko līdzjūtību viņas radiniekiem un tuvākajiem draugiem. Mēs pamudinam Krievijas varas iestādes pēc iespējas ātrāk un dziļāk izpētīt šo slepkavību. Protams, ka prezidentūra turpinās sekot līdz notikuma attīstībai Čečenijā, iestāsimies par cilvēktiesību izpildi tur un par pamatiesību izpildi. Prezidentūra jau vairākas reizes ir pamudinājusi Krievijas varas iestādes aizstāvēt cilvēktiesību aktīvistus saskaņā ar apvienoto nāciju cilvēktiesību deklarāciju. Eiropas Savienība piedalās dažādos projektos Čečenijā. Mēs eh, atbalstam arī diplomātu vizītes Čečenijā. Uh, Eh, Padoma atbildot uz Poselt kunga jautājumu uzsver, ka mēs esam nobežījušies par cilvēktiesību situāciju Čečenijā, jo šobrīd nav nekāda biroja Čečenijā, kas iesaistītos par cilvēktiesībām. Mēs turpināsim izvērtēt uh, demokrātisko un cilvēktiesību principu izpildu vai neizpildu Čečenijā un runāsim par to, kad vien tas būs nepieciešams. Pasaut kungs. Paldies! Pirmā labā atbilde, ko esmu dzirdējis par šo jautājumu, taču man ir vēl papildi jautājums. Vai padome gatavojas pārunāt šo jautājumu Zviedrijas prezidentūras laikā? jo Krievijas vadība ir norādījusi, ka varētu būt kādas izmaiņas, bet mums nevajag vārdus, mums vajag reālus darbus, tāpēc lūdzu atcerieties, ka mūs vajadzētu informēt par to, jo gal galā mums būs ārkārtas debats par to rīt. Paldies! Paldies, priekšsēdus kundze, un tak, pasault, kundze, paldies, pasault kungs, par to, ka jūs man uzslavējāt. Protams, ka mēs turpināsim iestāties par cilvēktiesībām mūsu sarunās ar Krieviju, un mēs ceram, ka tiks organizēta galotņa tikšanās šajā rudenī starp Eiropas Savienību un Krieviju, un tur mēs noteikti runāsim par cilvēktiesību jautājumu. Paldies, un tagad mēs pāriem pie nākošā jautājuma, ko uzdevis uh, Šuntis kungs uh, par eh, Turcijas valdības atļauju veikt ogļūdeņu ražu meklēšanu. Kipras uh, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Tak, fru talman. Paldies, priekšsēdas kundze. Padomu pilnībā izprot tos notikumus, kurus godātais eh, parlamenta deputāts šeit piemin. Runājot par Turcijas um, prasībām uz konkrēto geogrāfisko reģionu, tad, protams, Turcijai ir jāiestājas par miermīlīgu līdzās pastāvēšanu, jo tas ir atrunāts apvienoto nāciju statūtos. Protams, ka Turcija, kura ir Eiropas Savienības kandidāta valsts, Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par konfliktu miermīlīgu risinājumu, tādu konfliktu, kas varētu, iede, kas varētu ietekmēt kaimiņu līdzās pastāvēšanu. Vēl bez tam mēs vienmēr esam uzsvēruši to, cik svarīgi ir divpusējo attiecību normalizācija starp Turciju un visām dalību valstīm, tajā skaitā Kipras republiku un Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par dalību valsts suverēnajām tiesībām. Runājot par papildus protokolu, Eiropas Savienības nostāja ir skaidra. Turcijai tas ir jāizpilda jau kādā nediskriminējošā veidā. Par šiem jautājumiem vienmēr mēs esam runājuši, un pēdējo reizi mēs runājām starp politiskajiem vadītājiem Eiropas Savienības trojkā un Turcijas vadītājiem šā gada maijā. Padome ļoti lielu uzmanību pievērš šiem jautājumiem, un mēs turpināsim notikumiem sekot līdz pēc iespējas sīkāk. Paldies, uh, Čontas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pateicos ministrs kundzei par atbildi pateicos jums par vēlmi un drosmi dot skaidru atbildu šo jautājumu. Rīt padomi izskatīs eh, Nabuko jautājumu. 2009. gada janvārī Turcijas eh, premjerministrs eh, viesojās Briselē un viņš traudēja, ka Turcija pārskatīs savu pozīciju attiecībā uz Nabuko gāzes vadu, ja netiks turpinātas sarunas par enerģijas sadaļu. Uh, šī ir sadaļa, uh, kuras izskatīšana tika uh, bloķēta, tāpēc ka Kipra uzlika veto šim Turcijas lēmumam veikt meklēšanu Kipras ekskluzīvē ekonomiskajā zonā. Šajos apstākļos es gribētu lūgt jūs, ministrs Kundze, vēlreiz ņemt atbilstošs pasākums lai uh, Kiprai tiktu uh, garantēts tiesības aizsargāt tās ekskluzīvo ekonomisko zonu. Ja, bude. Paldies par jautājumu. Gan padomu, gan komisija godātais deputāti ir sekojusi šim jautājumam un to arī darīsim. Jebkurās sarunās ar Turciju mēs turpināsim runāt par šo jautājumu un uzsvērsim, cik būtiski ir mierīga līdzās pastāvēšana. Un kā jau teicu, novembrī trojkas ietvaros ar Turciju, sarunās ar Turciju mēs par to runāsim. Un ceru, ka mums eh, izdosies arī to iekļaut. Runājot par energo jautājumu, tad dažādā, dažādā sastāvā padomē mēs par to runājam. Šobrīd ir pārāk runāt par rezultātiem, šobrīd ir pārāk runāt par izvērtējumu, un kā jūs ziniet, godātais deputāta kungs, ikvienā šādā procesa etapā ir nepieciešama vienprātīga padomē. Next. Paldies, mēs pāriem pie nākošā jautājuma, ko uzdevis uh, Elvard kungs, un tas ir jautājums par Eiropas politiku Birmā. Minister, Ministrs kundze, kad vien jūs esat gatavi dot mums atbildi. Paldies, priekšsēdus kundze, es tikai mēģināju sagatavot pareizo dokumentu. Godātais deputāta kungs, Eiropas Savienība ļoti sie, cieši sako līdz Aung San Suu Kyi arestam. Padomi ir ārkārtīgi daudz strādājusi, lai atrasinātu viņas situāciju, un eh, daudzas reizes mēs esam pamudinājuši Birmas varas iestādes atbrīvot ieslodzīto. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama konkrēta pasākuma un tos esam īstenojuši. Augustā eh, Eiropas Savienības institūcijas nosodīja atkārtotu viņas ieslodzījumu. Mēs Jānamas varas iestādes esam pamudinājuši nekavējoties atbrīvot ieslodzīto. Padomu uzskata, ka viņas ieslodzījums ir pārkāpums starptautisko tiesību līmenī. Javiers Solana iestājās par Ansam Šīki lietu Āzijas eh, starptautiskajā fórumā un eh, tai sekojošajā ministra konferencē starp Eiropas Savienību un Āzijas pārstāvjiem jūlijā arī tika izskatīts šis jautājums. Šajā tikšanās reizē, kurā Birma pārstāvēja Taivāna, tika runāts par šiem jautājumiem un par atbrīvošanu iestājas gan Amerikas Savienotās valstis, gan eh, citas lielās valstis. Eiropas Savienība eh, ar savu pārstāvu Birmā Kelofa Sino ar apvienoto nāciju palīdzību mēģina iestāties par visu politisko ieslodzīto at atbrīvošanu Birmā. Taču Birmas varas iestādes ignorē mūsu prasības un nav atbildējušas uz Ansan Šuki atbrīvošanas prasību. Mēs esam iesaistījuši dažādas starptautiskās, um, starptautisko sabiedrību, un Birma ir iestājusies vairākās konvencijās, bet neizpilda to prasības. Eiropas Savienība uzskata, ka tie, kuri ir pieņēmuši lēmumu apcietināt Ansan Šuki ir atbildīgi par atbrīvošanu. Un tomēr šobrīd eh, viņu apmeklēt nav iespējams nevienam. Šobrīd jau ir paplašināts saraksts tiem, kuriem ir slēgta pieeja Birmai. Un eh, to visu kontrolē Birmas eh, nedemokrātiskais režīms. Tādējādi mēs jau 13. augustā vienojāmies par rezolūciju, kuru pagājušajā gadā pieņēma Eiropas parlaments. Es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienība vēl bez šiem specifiskajiem pasākumiem intensificēs starptautiskā līmeņa sadarbību, īpaši sadarbojoties ar saviem partneriem Āzijā un iestājoties par nekavējošu Ansansuki atbrīvošanu un arī par citu politiski politieslodzīto atbrīvošanu. Tas ir būtiski, lai šajā procesā tiktu iesaistīt iegūti visi nepieciešamie instrumenti, lai Birmā paredzētās vēlēšanas 2010. gadā būtu demokrātiskas. Paldies, Elvard kungs, papildu jautājums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, gribu pateikties arī ministra kundzei par ļoti visaptvarošo atbildi. Ministrs kundze gribētu uzdot jautājumu, kādu rīcību ir veikusi Eiropas Savienība vai, gai, vai gatavo, gatavojas veikt, lai palīdzētu tiem uh, tūkstošiem bēgļu, kas uh, cenšas pamest uh, Birmu. Uh, Eh, jo, kā mēs zinām, ir notikušas eh, ļoti varmācīgas eh, konfrontācijas starp etniskām minoritātēm. Ministrs kundze, paldies. Es nedomāju, ka es spēšu atbildēt uz šo jautājumu. Man vajadzēs atgriezties vēlāk un sniegt jums atbildi vēlāk. Paldies. Mēs pāriem pie nākamā jautājuma, ko uzdevs Kraulīkungs, un jautājums ir par ciešākām Eiropas Savienības un ASV attiecībām. Inesas kundze, jums vārds. Jo, e, tak. Paldies, saka ministrs kundze. Paldies Kraulīkungam. Padomu uzskata, ka attiecības starp Eiropas Savienību un ASV ir ārkārtīgi būtisks, jo tas ir pamatakmens mūsu ārpolitikai, un tās balstās uz kopīgām pamatvērtībām - cilvēktiesības, atvērtība un ekonomiskie principi. Jaunā Amerikas Savienoto Valstu administrācija ir jauns stimuls mūsu sadarbības veicināšanai. Mēs šo sadarbību turpināsim, paplašināsim un padziļināsim. Šobrīd no mums tiek gaidīti konkrēti rezultāti. Tos gaida gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās valstīs. Un vēlētos, vi, vēlētos uzsvērt, ka ir vesela virkne jomu, kurā mēs stiprināsim mūsu strateģisko partnerību un sasniegsim konkrētus rezultātus. Protams, ka mēs sadarbojamies reģionālos jautājumos - Afganistāna, Pakistāna, Irāna, Tuvo Austrumu, miera procesi, Rietumu Balkāni. Mēs regulāri sadarbojamies krīzes situāciju risināšanā un esam priecīgi, ka ASV šobrīd piedalās eh, civil, eh, civil eh, uzskat, civilu jautājumu izskatīšanā Kosovā. Mēs organizēsim, organizēsim konferenci un ASV ambīcijas ir adekvātā veidā e, izskatīt šos jautājumus, kas ir būtiski abām pusēm, un uzskatām, ka mums izdosies e, sasniegt decembrī paredzētajā klimata konferencē klimata mērķu parakstīšanu. Uh, Klimata jautājumu ziņā mēs uzskatām, ka vajadzētu izveidot eh, īpašu energo padomu, kurā darbotos Eiropas Savienības un ASV pārstāvi. Tādējādi mums izdotos nodrošināt gan energo drošību, ilgspējību, gan arī zinātnes un pētniecības jautājumu izskatīšanu. Cits augsti prioritējums jautājums ir ekonomiskā krīze. Šeit mums ir nepieciešama ļoti cieša sadarbība, ja vēlamies at, atgūt ticību finanšu tirgiem un mums pašiem. Tirzniecības e, jautājumos mums vajadzētu izpildīt 2010. gadā pabeigt Doha sarunu raundu un e, tādējādi mēs iestājāmies pret protekcionismu un pret to iestājas arī ASV. Mēs, protams, diskutēsim šos jautājumus G20 paredzētajā sanāksmē nākamnedēļ. Abas puses ir ieinteresētas eh, iekšlietu un tiesību jautājumu sadarbībā. Mēs uzskatām, ka politiskā ziņā mēs abi esam ļoti cieši kopā. Mēs iestājāmies par Guantanamo bāzes slēgšanu, bet eh, Amerika uzskata, ka tas ir iekšpolitikas jautājums. Ja mēs runājam par uh, E, neizplatīšanu, par e, ieroču neizplatīšanu, tad Obamas administrācija arī iestājas par tiem pašiem jautājumiem. Vašingtona un Brisele cieši sadarbojas, lai mēs panāktu ļoti lielu ļoti lielu efektivitāti šajā neizplatīšanā, un mēs vēlamies, ka pilnīgi ir jāaizliedz kodoli izmēģinājumi, un mums vajadzētu izveidot konferenci par kodolieroču iznīcināšanu. Katrā ziņā no abām pusēm ir jūtam ļoti spēcīga interese politiskā dialoga stiprināšanā abās pusēs un par attīstības sadarbības veicināšanu. ASV ir lielākais eh, humanitārās palīdzības sniedzējs, un mēs mēģināsim sadarboties arī attīstības jautājumos. Diskutēsim par to, kā to darīt. ASV un ES eh, e paredzētā galotņu tikšanās reizē mēs diskutēsim gan par šiem, gan citiem jautājumiem. Un esmu lepna, ka Zviedrijas prezidentūras laikā mēs vadīsim Eiropas Savienības pusi šo, šajās diskusijās. Katrā ziņā mēs eh, konstruktīvi un pozitīvi attīstīsim ASV un ES sadarbību. Paldies Vārts Kraulīkungam papildu jautājumam. Paldies! Uh, Vicepriekšsēdētājs kundze, man ir liels prieks uh, redzēt jūs, ministrs kundze, mūsu vidū citā ietvarā, bet jebkurā gadījumā labi. Man liekas, ka divi jautājumi, kuros mēs varētu sadarboties - ieroču neizplatīšana un otrs reakcija finanšu krīzes apstākļos. Zviedrijas prezidentūra. Vai jums ir kādas konkrētas idejas, kā labāk sagatavoties šim samitam, kas notiks pavisam drīz? Eh, Francijai un Lielbritānijai no vienas puses eh, ir sava pozīcija un eh, ASV savukārt dod priekšroku Francijas un Britu idejām, kas tika paziņots pirms dažām dienām. Um, well, this... Paldies! Šorīt mums bija debats par sagatavošanos G20 sanāksmē, un es zinu, ka ir dažādi priekšlikumi tie tiek pārunāti, bet man jāsaka, ka Eiropas Savienība ir ārkārtīgi labi koordinēta. Mēs esam pārnājuši šo jautājumu ar finanšu ministriem, un rītvakar būs vakariņas, kur piedalīsies valstu vadītāji un ministri, lai mēs uh, pabeigtu šo koordināciju pirms Pitsburgas sanāksmes. Jā, mums ir vienota pozīcija, mums ir konkrēti priekšlikumi, un uh, mēs, tā teikt, pieslīpēsim visu šo pozīciju vēl sīkumos. Tā kā mani tas tiešām nesatrauc, un mēs ar komisāru Almuņas palīdzību esam panākuši, manuprāt, tādu ļoti retu gadījumu, kad Eiropas Savienībā ir ļoti liela vienotība. Mēs zinām, kādas ir mūsu prioritātes, kādas risinājumus mēs gribam, un mēs centīsimies rast eh, šādu vienprātību arī ar ASV administrāciju un citām pusēm G20 sanāksmē pēc iespējas plašākā tēma lokā. Tālāk par ieroču neizplatīšanu. Jā, ir labi, ka šis jautājums atkal ir uz galda. Eh, Vienu brīdi tas bija tāds sarežģīts jautājums, un eh, mums ir prieks par Obamas kunga apņemšanos risināt šo jautājumu. Bet, protams, tas prasīs laiku, jo ir sarežģīti tehniski jautājumi, kas jāvirz uz priekšu Mēs gribam, lai šis process turpinātos, bet tomēr es nevaru pateikt, cik ilgu laiku tas tieši prasīs un kāda būs konkrēta laika grafika. Mēs esam katrā ziņā šo jautājumu iekļaujuši darba kārtībā, virzam to uz priekšu un eh, es domāju, ka tā ir arī vēlme, ko ASV uh, eh, pauž no savas puses. Paldies! Ir vēl viens papildus jautājums no Peleckis kunga. Paldies, priekšsādātājs kundze. Eh, ministres kundze, es gribētu uzdot jautājumu par trīs stūri uh, - Eiropas Savienība, ASV un Krievija. Kā mēs zinām, Obamas uh, kungs uh, ir nācis klajā ar uh, iniciatīvu, notiek šobrīd sarunas par kodola apbruņošanos. Kā jūsuprāt, uh, Eiropa padoma, Eiropas Savienība varētu veicināt uh, šīs uh, ārkārtīgi svarīgās sarunas, kas būs visai cilvēcei tik ļoti svarīgas? Paldies! Jā. Man patīk jūsu piezīmes. Ir ļoti svarīgi, ka šīs divas valstis var apsēsties pie viena galda un pārunāt šos jautājumus, kas ir svarīgi visai cilvēcei. Ir globālais samits 2010. gada martā paredzēts par kodolieroču jautājumiem, un tā būs laba iespēja koordinēt mūsu viedokļus un skatīties, ko mēs varētu dot, lai šīs sarunas būtu veiksmīgas. Paldies! Paldies! Jautājuma laiks ir beidzies ministrei jādodas tālāk, tātad neatbildētie jautājumi tiks atbildēti rakstiskā formā. Paldies par piedalīšanos. Jautājumu laiks beidzies. Turpināsim mūsu sēdi 9 līdz 1 rīt un no 3 līdz 5 dienas kārtība ir publicētas sesijas